Are you ready? Ho l'onore di annunciare. Man ir mm, tas gods šobrīd jūs informēt par priekšsēdētāju konferences lēmumu. Un mēs esam lēmuši 2017. gada Zahrau balvu par domas brīvību piešķirt Venezuelas demokrātiskās opozīcijas pārstāvjiem. all'assemblea nazionale rappresentata dal suo